zu Artikel 138. Tagad 138. reglamenta punkts. Mēs balsosim par četriem ziņojumiem. Vispirms Nikolesku kungas ziņojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi nav balsojuši? Dann ist die Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. So? Ja der antrag ist angenommen. ziņojums ir pieņemts. wir kommen jetzt zum bericht von tagad eh, tainas eh, kundzes ziņojums eh, par reģistrētu partnerattiecību matiskajām sekām. Personālais balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. Tagad vēl viens tainas ziņojums, nākamais ziņojums. Laulāto matiskās attiecības. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ziņams ir pieņemts. Tagad uh, Krāmera kunga ziņojums par Eiropas Savienības stratēģijas stiprināšanu ilgspējīgām transportam Eiropā. Uh, personālais balsojums sākam balsot. Vai visi kolēģi ir uh, nobalsojuši? Līzes kungs, jūs izskatāties tāds sportisks, vai jūs esat nobalsojis? Jā, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. Paldies! Tagad Antonesko kundzes ziņojums. Ach so, der Berichterstatter ist jetzt auch schon da. Herz ah, referents arī ir ieradies. Sirsnīgi sveicam. Krāmer kungs, jūsu ziņojums ir pieņemts. Es pieņemu, ka jums bija problēmas ar liftu. Tad eh, tagad Antonesku kundzes ziņojums tiesības eh, piekļūt advokātam krimināla procesa ietvaros un tiesības sazināties pēc aizturēšanas. Pirmais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad eh, Viss priekšlikums ar grozījumiem, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tas uh, bija paredzēts ar personāla balsojumu. Sākam balsot uh, ar personāla balsojumu par uh, likumdošanas rezolūciju. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicinu Antonesku kundzi. Tagad eh, Sančesa Presēdo ziņojums - kredītlīgumi saistībā ar mājokļu īpašumu. Pirmais eh, grozījumu bloks eh, - grozījums numur 117. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais bloks un 116. grozījums līdz ar to atkrīt. Un tagad balsosim par grozīto priekšlikumu. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Sančies eh, Presēdo kungs, pirms eh, likumdošanas rezolūcijas balsošanas jūs vēlējāties runāt. Lūdzu, dod jums vārdu. Tra, sí, tra los trílogos, el único punto pendiente de consenso es una cuestión técnica. Vienīgais eh, punkts, eh, kas nav atrisināts, ir tāds tehnisks jautājums attiecībā uz transponēšanu. Parlamenta priekšlikums ir ļoti skaidri izklāstīts. Mēs esam konsultējušies ar dažādiem referentiem, esam balstījušies uz priekšsēdētāju un eh, komiteju koordinatoru mm, nosacījumiem. Mēs vēlamies piemērot 57. pāntu otro punktu un atlikt balsojumu par likumdošanas rezolūciju lai mēs varētu pabeigt atrisināt visus tehniskos jautājumus pēc iespējas drīzāk. Tātad referents aicina atlikt balsojumu saskaņā ar reglamenta 57. pānta otro punktu. Kurš ir par šo priekšlikumu, kurš ir pret? Atturas. Tad galīgais balsojums tiek atlikts. Tagad Makārtīs kundzes ziņojums iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas. Vispirms balsosim par otro grozījumu. Divās daļās. Kurš ir par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad eh, otrais bloks un pirmais grozījums atkrīt. Balsosim par grozīto priekšlikumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad eh, likumdošanas rezolūcija. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi kolēģi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicama Kārdīs kundzi. Tagad eh, Grobarčeka kunga ziņojums. Grozījumu izdarīšana padoms regulē numur 2187-2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Žunda šaurumā. Pirmais līdz trešais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? pieņemti. Tagad tā grozītais priekšlikums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Likumdošanas rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicam Grobarčika kungu. Tagad eh, balsosim par eh, bijušā priekšādātāja mēs kolēģa Buzeka ziņojumu pasākumu iekšē enerģijas tirgus darbības nodrošināšanai. Tagad eh, trešais punkts oriģināla tekstā, kurš par, pret, atturas. Balsosim tomēr elektroniski. Pārbaudīsim šo punktu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Trešais punkts ir pieņemts. Tagad 14. punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 27. punkts eh, pa daļām. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemta. Tagad personāla balsojums par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 40. punkts, oriģināla teksts, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. 44. punkts, oriģināla teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 59. punkts, pa daļām, pirmā daļa, kurš par, pret atturas pieņemta. Otrā daļā, kurš par pret atturas gribētu teikt, ka norādīta. Labi? Nē, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 59. punktu otro daļu. Beidzam balsot. Norēdīta. 65. punkts pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Arī pieņemta. 68. punkts. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 73. punkts. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad eh, par visu rezolūciju balsosim, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Sirsnīgi sveicām Buzeka kungu. Tagad balsosim par eh, Klevas Kekušas ziņojumu kohēzijas politikā paredzēto energoefektivitātes veicināšanas pasākumu īstenošanu un ietekme. Vispirms 9. punkts, 3 daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta trešā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta 11. punkts, divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemta. Tagad 19. punkts, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemta. 25. punkts, kurš par, pret, atturas pieņemta atturas Pieņemts. 55. punkts. Nu, nē, tas bija vien, viennozīmīgi. Tagad uh, 55. punkts, pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemta. 57. punkts, pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Un tagad otrā daļa, kurš par? Pret? atturas pieņemta. Tagad balsosim par visu rezolūcijas tekstu. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi deputāti nobalsojuši? Nu, tad uzskatīsim, ka balsojums ir um, beidzies. Rezolūcija ir pieņemta. Sirsnīgi sveicam Klevas kundzi. Tagad balsosim par Milānas ziņojumu un viņš vēlējās pirms balsojuma izteikties kā referents. Milānas kungs, kur jūs esat? Lūdzu, jums vārds. Eh, es tikai gribēju beigt tehnisku korekciju. Ziņotājs ir izstrādāts eh, pirms šī gada 1. jūlija, tādēļ arī Horvātija tiek šeit minēta kā pievienojušā valsts. Taču nu, tas ir jākoriģē, jo Horvātija jau, protams, tagad ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalība valsts. Jā, ja. Herr Milana, die Dienste haben mir garantiert. Jā, dienesti man garantēja, ka visos, visās valodu versijās pēc balsojuma eh, šis punkts tiks pareizi ierakstīts. Lielas paldies. Tagad eh, ceturtais punkts, pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Pārbaudīt. Labi, sākam balsot. Vēl visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems ar nelielu vairākumu. 23. punkts, kurš par, pret, atturas, pieņems. Tagad Balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Sirsnīgi sveicam Milānas kungu. Tagad eh, balsosim par Delanges ziņojumu par mutiskās tulkošanas efektivitātes un izmaksu liederības paaugstināšanu Eiropas parlamentā. Ļoti labi. Ir sagatavots eh, alternatīvs eh, priekšlikums. Nochmal von vorne. Es gibt einen Anschlag der Sozialisten, also einen alternativen. Tātad alternatīvs eh, sociāldemokrātu priekšlikums. Un par to mēs balsosim ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Vai visi ir nobalsojuši? Oh, der Anschlag ist angenommen. Nu jā, uzbrukums ir pieņemts. Damit ist, äh, das, damit ist der Text des Ausschusses hinfällig. Der, Antrag, der Anschlag der Sozialisten war erfolgreich. Also. Jā, tātad sociāldemokrāta priekšlikums ir pieņemts. Tas ir bijis pietiekami veiksmīgs. Tad eh, tagad eh, pievērsīsimies eh, Foksas kundzes ziņojumam. Te ir runa par tiešsaistes azartspēlēm iekšējā tirgū. Man teica, ka esot pat uh, uh, bijušas derības par iznākumu. Otrais uh, punkts oriģināla tekstā - personāla balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. Nē, norādīts. Tad tagad pievērsīsimies orinālu tekstam. Piektais punkts, pirmā daļa. Kurš par, pret, atturas, pieņemtā. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemtā. Tagad 19. punkts. Nu, bet tas taču bija pieņemts, tas bija skaidri redzams. Nu, labi. Nu, šķiet, ka pieņemts, jā. 19. punkts, pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts otrā daļa, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Trešā daļa, kurš par? Otrā daļa jāpārbauda. Labi. Tātad. Tā, Elektroniski balsojam par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad trešā daļa. Kurš par? Pret. Atveras. Manuprāt, te vajadzēja būt tādām pašam vairākumam. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, balsosim elektroniski par trešo daļu. Pārbaudam trešo daļu. Vēl visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīta. Tagad 28. punkts. Personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 29. punkts, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī pieņemts. Tagad tā, 31. punkts, kurš par pret atturas pieņemts. 41. punkts, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad 53. punkts, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Šķiet, ka kreisajā pusē visi jau ir paguruši. Varbūt jūs varētu skaidrāk eh, celt rokas. Nevienmēr tā ir, protams, tikai šodien. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemta. 56. punkts, oriģināla teksts, kurš par? pret atturas pieņemts. 59. punkts, kurš par pret atturas pieņemts. 461. punkts, kurš par pret atturas pieņemts. 64. punkts, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, balsosim par visu tekstu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. Sirsnīgi sveicam Foksa kungu. Dāmas un kungi! Mums eh, tagad ir jāpieņem lēmums attiecībās personālu. Te ir runa par Luigi Berlinga vēra iecāšanu komitejā, ko izveido saskaņā ar LESD 255. pāntu. Tagad uh, iedegsies tikai zilā gaismiņa. Jūs varat balsot tomēr um, arī ar pār, pret, atturās kā vienmēr, bet uh, nebūs redzams, kā jūs balsojat. Tātad, Berlingver iecelšana komitejā saskaņā ar LSD 255. pantu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Berlingver kungs ir iecelts komitejā. Sirsnīgi sveicam! Wir kommen nun zu den Stimmerklärungen, die mein Kollege Vlasak leitet. Tagad ir paredzēti balsu skaidrojumi.